la Presidente. Buongiorno, la seduta è aperta. Labrīt visiem! Es gribētu atklāt šīs dienas sanāksmi. Un pirmais punkts darba kārtībā ir mutiskais jautājums komisijai par jautājumu dažu aviolīniju piemērotais noteikums attiecībā uz vienu rokas bagāžas vienību. Vispirms došu vārdu Simpsonkungam uz piecām minūtēm, lai viņš varētu teikt ievadvārdus. Labrīt, priekšsēdētāji! Vai tad ir vērts sākt sanāksmi, jo komisārs taču vēl nav ieradies?